Labās attiecības ar Palestīnu mums Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgas. Eiropas Savienība ir Palestīnas svarīgākais partners eh, finanšu, ekonomikas un humanitārajā sadarbībā. Stabila un funkcionējoša Palestīna mums visiem arī ir morāls uzdevums. Dargais prezident Abas, jūs uh, savu dzīvi esat uh, veltījis uh, šim mērķim panākt uh, brīvību un uh, atzīt uh, Palestīnu. Jūs bijāt viens no tiem, kurš piedalījās uh, Madrides konferencē un arī Oslo vienošanos uh, panāca, un tas joprojām ir būtisks posms miera procesā tuvjos austrumos. Jūsu klātbūtne šodien uh, Šeit pēc Izraels prezidenta uzrunas eh, vakar šeit parlamentā ir spēcīgs signāls tam, ka griba panākt ilgspējīgu mieru starp Izraēlu un Palestīnu joprojām ir dzīva. Šajā sakarā es gribētu arī atzinīgi vērtēt augstās pārstāvis nenogurstošo darbu, uh, Eh, Mogarīnī kundze ir eh, aktīvi strādājusi. Viņa arī vakar bija pie mums un arī šodien ir klāt. Paldies arī jums un sveicu jūs šeit. Eiropas parlaments 2015. Eh, gada septembrī izteicās par divu valstu risinājumu, balstoties uz 67. gada robežām ar Jeruzalemi kā galvaspilsētu. Šajā divu valstu eh, risinājumā ir paredzēts uh, nodrošināt drošību, un es vakar uzsvēru, ka gan Izrēla, gan neatkarīga, uh, demokrātiska un dzīvot spējīga Palestīnas valsts, uh, to gribētu šodien uzsvērt, tātad šīm valstīm abām ir jādzīvo līdzās blakus vienai otrai, lai to garantētu. Uh, Vispirms ir e, jāpārtrauc vardarbība. Neviens politisks mērķis neattaisno aklu naidu, e, naida musināšanu vai pat terorismu. Eiropas parlaments nosoda, ne jau pirmo reizi, nosoda e, Izrēlas apmetņu būvēšanu, kas turpinās, un arī raķešu šaušanu un um, Mēs aicinām pārtraukt gazas joslas eh, blokādi un eh, panākt izlīgumu starp palestīniešiem un izrēļiem. To mēs aicinājām savā rezolūcijā. Tieši šī izlīgšana, samierināšanās eh, un arī empātija gan starp palestīniešiem, gan arī starp palestīniešiem un izrēļiem ir uh, neatņemama miera procesa sastāvdaļa, par kuru jūs iestājaties. Es vēlreiz jūs sirsnīgu kolēģu vārdā Eiropas parlamentā un tagad dodu jums vārdu. Lūdzu, prezidenta kungs. بسم الله الرحمن الرحيم Allāh žēlastība, lai ir ar jums. Godājumie parlamenta deputāti, Šulc kungs, dāmas un kungi. Pirmkārt, vēlos jums pateikties par uzaicinājumu uzstāties šīs svinīgās asamblējas priekšā. Mēs paužam jums mūsu apbrīnu par jūsu izveidoto demokrātijas modeli ar valdību, kultūru un valodu daudzveidību. Lūk, tas ir spogulis, kas atspoguļo patiesi lielu civilizāciju, augstu kultūru un tos uh, Eh, humānos principus, ko pārstāv jūs Eiropa. Pas tautas. Es vēlos paust visu cieņu un pateicību pār nostāju, kādu esat ieņēmuši, kas jums dara godu eh, un kas attiecas uz miera atjaunošanu manā zemē Palestīnā. E, mana tauta uzlūko šo parlamentu, un caur šo parlamentu uzlūko arī parlamentāro komiteju darbu uzlūkot jūs nozīmē atbalstu mums, lai atbalstītu mūsu tiesības, mūsu brīvības. Mēs esam arī pateicīgi jums par visu jūsu sniegto atbalstu pār palīdzību mūsu ekonomikas attīstībā un mūsu nākotnes valsts veidošanā. Tādā veidā mūsu tauta varēs veidot caurskatāmus, uh, Eh, taisnīgas demokrātijas pamatus, kurā spēs respektēt starptautiskos kritērijus un konkrēti tiesiskas valsts izveidošanu un cilvēktiesību ievērošanu. Tāpat es vēlētos uh, Eh, paust savu cieņu tiem ieteikumiem un balsojumiem parlamentā, lai Eiropas valstis atzītu Palestīnas valstiskumu. Es vēlos pateikties visiem nacionālajiem parlamentiem, kuri savukārt ir savām valdībām ieteikuši atzīt Palestīnas valsti. Vēlos piebilst, ka tad kad pastāv ticība divu valstu risinājumam, ir jāatzīst abas valstis un ne tikai vienu no šīm divām. Parlamenta priekšsēdētāji, godājumie dāmas un kungi, ir pagājuši simti gadi kopš Belfūra ziņojuma, e, solījuma no 2017. gada. E, un kopš Nagba katastrofas, kād 1948. gadā uh, Izraēlas karaspēks eh, uh, eh, veica slaktiņus, tīrīšanu, kā rezultātā tika pārvietoti simtiem tūkstoši mūsu pilsoņu, kas mierīgi dzīvoja savu dzīvi un, un kuri pārvērtās par bēgļiem. Vairāk nekā 485 ciemi tika vienkārši noslaucīti no zemes virsas. Tie bija ciemi, kuros dzīvoja mūsu tauta jau tūkstošiem gadu. Kopš 1967. gada Izraela ir okupējusi Austrum Jeruzālemi kā arī Jordānas rietumkrastu un Gazu. Jauns pārvietoto personu vilnis šodien tie ir smērām tūkstošos, un mūsu tauta Jordānas rietumkrastā un Gazā vēl aizvien cieš šodien. Un vismazākais, ko mēs varam teikt, uzlūkojot Palestīnas ainavu, ir tas, ka Palestīna, kā valsts kā tauta ar savu vēsturi, ar savu identitāti, kas ir ģeopolitiska vienība. Šī valsts ir cietusi no vēsturiskiem slaktiņiem, no okupācijas bezprecedenta 20. gadsimtā, no okupācijas, kas e, turpinās arī nākošajā 21. gadsimtā. Un tas viss notiek starptautiskās sabiedrības Eh, acu priekšā un lielvaru acu priekšā. Dāmas un kungi, mēs esam piedzīvojuši melnas lapuses visā mūsu vēstures garumā, un tās turpinās. Mūsu tauta Palestīnā turpina ciest no apspiešanas, no okupācijas, ar patvarīgām darbībām, naidīgo rasismu, uh, kas tiek īstenots, un mūsu tautieši, kas dzīvo diasporā, dzīvo e, nereti postā, ne trūkumā, bet mēs esam spējuši pretoties, pretoties e, uz mūsu zemes, un mēs esam iecerējuši e, pie, turpināt pielikt pūliņus, lai tiktu galā ar Izraels okupāciju politiskā, diplomātiskā, pacifiskā veidā. Uh, Un mums ir izdevies šajos pūliņos eh, gūt starptautiskus panākumus. Tomēr mums eh, nenotiek virzības mūsu attiecībās ar Izrēlu. Mums neizdodas likt eh, īstenot parakstītos nolīgumus un likt pretējai pusei respektēt savas saistības, kad mēs eh, respektējam, respektējam savējās. Izraēla īsteno hegemoniju visās jomās, viņi, me, izrēlieši mēģina mainīt realitāti Jeruzālēmas pilsētām, mainīt tās vēsturisko identitāti. Et tiek aizskartas kulta vietas, e, kristiešu un musulmaņu. Izrēla tul, e, turpina okupācijas politiku, ko, veidojot kolonijas, oku, uh, okupējot teritorijas, uh, nojaucot mājas. Šobrīd Izrēla notiek visai vardarbīgi notikumi, aizvien pieaug ekstrēmisms katru dienu. Mēs esam eh, redzējuši izrēliešu kolonistu darbības, kuri nodedzināja māju, kurā dzīvoja Dahapša ģimene. Šajā uzbrukumā gāja kopā eh, Eh, bojā jauns cilvēks. Katru dienu mēs eh, saskaramies ar patvarīgajām slepkavībām. Un tas novedz pie tā, ka atsevišķi Izraels politiķi ir, sā, politiķi ir sākuši kritizēt valdību, piemēram, Hercogs, Alons, armijas ministrs, Jehuds Baraks Eh, kādreizējais valdības vadītājs, kā arī ģenerālštāba eh, eh, komandieru vietnieks. Nerunāsim pat par žurnālistiem, kuri apstiprina, ka Izrēla rīcība ir rasistiska un fašistiska. Es šeit citēju viņu sacīto. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! apvienoto nāciju e, rezolūcija numurs 181 par dalījumu sadalīja e, Palestīnas vēsturisko teritoriju divās daļās. Tas bija samērā taisnīgs sadalījums, bet kopš tā laika Izraēla e, ar ieročiem ir okupējusi 87% atvainojiet 78% no uh, vēsturiskās Palestīnas teritorijas, tā nav ar to apmierinājusies, tā pārējo daļu okupēja 1967. gadā. Par šo rezolūciju šodien tiek runāts sakot, ka tā nav jāskat savā pilnībā, bet ir jāskat tikai atsevišķi tās paragrāfi un es savukārt pieprasu tās piemērošanu visā pilnībā, neraugoties uz starptautiskām rezolūcijām un starptautiskās sabiedrības eh, pūliņiem rast eh, risinājumu un divu valstu risinājumu. Mūsu valsts vēl aizvien nav neatkarīga. Neraugoties uz to, ka mēs esam kopš 2012. gada kļuvuši par āno dalību valsti, mūsu valsts ir kļuvusi par vairāku starptautisku organizāciju locekli, ratificējusi vairākus starptautiskos to līgumus un eh, mēs esam atzīti no 138 valstu puses. Neraugoties uz to, un lai virzītu mieru procesu un pārtrauktu gadi, gadiem ilgušās ciešanas, mēs eh, pieņēmām Palestīnas valsts izveidošanu uz mazāk nekā vienas ceturdaļas teritorijas vēsturiskajā Palestīnā. Mēs samierinājāmies ar 22% no mūsu vēsturiskās teritorijas 1967. gada robežās. Neraugoties uz šo nozīmīgo upuri pēc Madrides un Oslo nolīgumiem. Mēs uz priekšu nevirzāmies, sarunas notiek tīri sarunu pēc un nedod nekādu rezultātu. Tas, ko mums mēģina noteikt Izraela, kura vēlas iegūt laiku, lai varētu mainīt realitāti uz vietas, attālina divu valstu risinājumu iespēju. Izraēla šodien turpina savu kolonizāciju, tā turpina ekspropriāciju un e, turpina būvēt rasistisko sadalošo mūri. Ir vairākas e, no, e, rezu, rezolūcijas, kas pieprasa Izraēlu pārtraukt kolonizāciju, bet neraugoties uz to, Izraēla turpina savu projektu īstenošanu. Un mēs pieprasām no Izraēlas, lai tiktu iesaldēta kolonizācija, lai varētu uzsākt sarunas, un Izraēla nepieņem pat kolonizācijas iesaldēšanu. Izraēla pēdējo sešu gadu laikā ir uzsākusi vismaz trīs karus Gazas teritorijā. Ir nogalināts tūkstošiem cilvēku. Ir nogalinātas desmitiem palestīniešu ģimeņu. Ir simtiem ģimeņu, kas ir vienkārši izzudušas no iedzīvotāju reģistrā Tās ir ģimenes, kas ir izzudušas pēc šiem trim gadiem, kurus Izraela ir uzsākusi Gāzes teritorijā. Izraela ir sagrāvusi ēkas, dzīvojamās mājas, rūpnīcas un kopš okupācijas sākuma viens miljons palestīni, eh, palestīniešu ir e, nonākuši izrēliešu iesaldētajā procesā. Šobrīd ir 7000 palestīniešu ies, e, gūstekņu Izraels cietumā. Dāmas un kungi, ir pienācis laiks pārtraukt Palestīnas okupāciju. Kāpēc netiek piemērotas starptautiskās tiesības? ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية Kādēļ starptautiskās tiesības netiek piemērotas Izraels gadījumā, kā varbūt, ka valsts uzbruk kādai citai valstī? Tad visa pasaules atceļas, lai sodītu valsts agresoru, izņemot Izraels gadījumā. Izraela uzbruka mums nesodīta. Kādēļ apvienoto nāciju or, rezolūcijas netiek pielietots, ja tas skar Palestīnu un Palestīnas iedzīvotāju tiesības. Līdz kuram brīdim Izraela baudīs šo nesodāmību un atteiksies no miera procesa. Kad vēsturiskā un vēsturiskā netaisnība tiks atzīta no tās cieši palestīniešu tauta. Dāmas un kungi, mūsu tauta vēlas dzīvot brīvībā, cieņā, savā teritorijā, gluži tāpat kā visas citas tautas pasaulē. Mūsu tauta necietīs kolonizācijas un okupācijas turpināšanos, lai arī kādas ciešanas un upuri būs jānes. Uh, Tas ir arī tas, ko lūdzu no jums. Palīdziet mums, jūs esat mūsu draugi. Palīdziet um, mums, uh, lai palīdz viss tas, kas ir šīs bezcerības uh, iemesls. Uh, bezcerības, kurā dzīvo mūsu tauta, lai mēs varētu pārtraukt visgarāko mūsdienu vēstures ek, okupāciju. Nav neviens cits garāks okupācijas. Palīdziet, palīdziet mums pārtraukt šo okupāciju. Palestīnas tauta, viena no vecākajām reģionā un pasaulē tā ir viena no visvecākajām kultūrām, un kā var būt, ka šī, šai tautai nav pašai savas valsts? Vai nav pienākusi stunda, lai mūsu tauta varētu dzīvot brīvībā, lai varētu uh, dzīvot bez uh, pārējais punktiem, tā sakām, checkpoint, uh, lai varētu dzīvot bez uh, sadalošajiem mūriem, bez uh, pārejas punktiem, kurus Izraēlas armija var uh, atvērt vai slēgt, uh, kā tai patīk. Dāmas un kungi. Izraela ir pārveidojusi mūsu valsti par cietumu zem atvērtām debesīm mūsu valstī un mūsu tautai. Dāmas un kungi, es gribētu šeit, šajā zālē, uzsvērt, ka neviens nav jāizdzēš no ģeopolitiskās kartas, kā dažiem mm, tas liekas. Neviens nedrīkst izdzēst, iznīcināt otru. Mēs nevēlamies nevienu iznīcināt, mēs vēlamies eksistēt. Taču mēs neatļausim, ka kāds mēģina izdzēst mūsu eksistēšanu uz mūsu zemes un atņemt mums mūsu tiesības. Pastāvošā mūsu tiesību negācija nāk par labu tikai ekstrēmistiem. Tas rada terorismu un vardarbību tas vardarbīgajiem un ekstrēmistiem vienkārši dod e, iemeslu darboties. Tādēļ aicinu jūs neatļaut situācijas attīstīt tādu, ka Palestīnas lieta var tikt izmantota un to izmantotu ekstrēmistu. Viss visiem uh, ekstrēmistiskajiem uh, modeļiem vajadzētu tikt pārtrauktiem. Mums jākļūst par uh, brīvības, uh, vienlīdzības uh, un attīstības valsti. Dāmas un kungi, mēs uh, vēršamies uh, pie jums Eiropas parlamenta un tāpat arī uh, pie Eiropas institūcijām mēs aicinām turpināt jūsu centienus politiskā un diplomātiskā plāksnē, lai galu galā nonāktu pie taisnīga risinājuma mūsu reģionam, balstoties uz divu valstu risinājumu 1967. gada lēmumu robežās un respektējot starptautiskās rezolūcijas. Izraela un Palestīne ir uh, Mm, uh, uh, tām ir saiknes ar Eiropas Savienību, uz tām attiecas uh, asociācijas un cita līguma, tāpat arī vidusjūras reģionā tas ir viens no lielākajiem spēlētājiem. Un tas, protams, viss nāk par labu visām pusēm. Dāmas un kungi, vēlos ar jums runāt pavisam atklāti. Tā esmu radis Um, dialogos ar pilnīgi visu pasauli. Un varbūt tieši šādā veidā es varēšu arī atbildēt uz atsevišķiem jautājumiem, kas jums varētu būt bieži, kas varētu mums būt radušies. Mēs atbalstām divu valstu risinājumu. Vēlamies radīt Palestīnas valsti, pamatojoties uz uh, um, rietumkrasta teritorijām, tātad 67. gada robežās un Jeruzalēmam, protams, būtu tās galvaspilsēta. Tā joprojām ir okupēta. Mēs neesam pret to, ka nu, sarunu rezultātā varam apmainīties ar kaut kādām abām pusēm vērtīgām teritorijām, bet nu, visam ir savi ierobežojumi. Ir ārkārtīgi svarīgi domāt arī par bēgļu problēmu un tais runā par 194. rezolūciju. Tāpat arī Arābu valstu iniciatīvai tai jāspēlē loma. Viņi ar to prasīja risinājumu, kas būtu taisnīgs un kas tiktu rasts sarunās ar bēgļiem. Arābu valstu iniciatīva ir daļa no ceļu kartas. saskaņā ar 1515. drošības padomas rezolūciju, eh, ar kur tiek atzīta Izraels eh, vārds pastāvēšana 1993. gadā. Vēlamies valsts pastāvēšanu saglabāt pilnīgi visiem Mēs gal galā esam gatavi piekrist tikai pat uz vienu trešo daļu no tām teritorijām, kas veido kopējo teritoriju. Protams, tāpat laikā ir vajadzīga reģionāla drošības pasākuma, nenoliedzam to, bet mēs atsakāmies no tā proviris, no provizoriska risinājuma. Domāju, ka tas ir vienkārši laiks čērdēšana. Tāpat arī nepiekrītam tam, ka Palestīnas, robe, Palestīnas valsts robežas arī būtu kaut kādas tādas provizoriskas. Mēs vēlamies lai Arābu valstu iniciatīva, kas tika pieņemta Bērutā 2002. gadā, tiktu piemērota bez grozījumiem. Nereti tiek runāts par, no Izraels puses par naida kurināšanu, bet jāsaka arī, viņi dara tieši tāpat. Kolonijas turpina veidoties. Un, protams, ka no ekstrēmis puses jau vairāk ir šāda provokācija. Izveidotā trīspošu komiteja, kurs, kurā līdzdarbojas Izraela, Palestīna un ASV, e, ir atkal jāspēcina, jāpadars tās darbs aktīvāks. Mums ir jāspēj atrisināt visas šīs problēmas, ko iz, iza, izraisa visu šīs kurināšanu uz naidu no vienas, no otras, no trešās puses. Mēs atbalstam šīs komitejas darba intensificēšanu, un varbūt, ka kā ceturtais komitejas loceklis tad varētu būt Eiropas Savienība. Nu, tas skaidri un gaiši liecina, ka mēs esam pret šāda veida kurināšanu uz naidu vardarbību, mēs esam pret ekstrēmismu. un vēlamies, lai būtu pa vīzu kā, tā, kā tāds šķīrētiesnes, tāds vidutējs, kas ļauj eh, visām pusēm mierīgi sarunāties. Bet nevar turpināt uzstāt uz to, ka tikai Palestīnas puse tagad te kurino znaidu. Tā nav. Tā, tā tieši tāpat rīkos arī Izrēla, un ir jābūt pa vidu kādam vidutājam. Šķīrētiesnesim, un šāda trīspusēja komiteja uh, ja varbūt četrpusēja komiteja varētu būt tieši šādā lomā. Gribu tāpat arī teikt, ka Izrēlē atsevišķi rabīni ir skaidri un gaiši paziņojuši un pieprasījuši savai valdībai pat eh, saindēt ūdeņus, lai palestīnieši tiktu iznīcināti. Tā, tā, tā jau pat nav kurināšana uz naidu, tā ir pat kurināšana uh, Eh, uz noziedzību, uz genocīdu. Esam pret šāda veida vardarbības eh, izplatīšanu. Priekšādātāji dāmas un kungi. Gribu teikt, lūko ja mēs pieliksim punktu okupācijai un izveidosim Palestīnas valsti un palestīnieši varēs dzīvot suverēnā, uh, valstī, tad tas, būs, tas būtu lieliski. Valsts, Palestīnas valsts izveidošana pilnīgi noteikti būs visā reģionā pozitīvs punkts. Tas radīs tādu miera oāzu, mēs taču visi to vēlamies. Palestīnas valsts ar Jezura, Jeruzālemi kā galvaspilsētu būs valsts, kas būs atvērta pilnīgi visiem triju reliģiju piekritējiem, neatkarīgi, neatkarīgi no viņu pārliecības. Un Jeruzālēme būs atvērta pilsēta, jo mēs, protams, respektējam visas šīs trīs reliģijas. Nepieciešams, lai reliģiju varētu piekopt brīvā veidā arī Jeruzālēmens pilsētā. Kā teicu, tā, paliks, tā būs un paliks atvērta pilsēta. Līdz ar to mūsu valsts varētu kļūt par eh, atbildīgāko pusi šai reģionā strādājot pie attīstības, dabas resursu izmantošanas un 60% teritorijas um, iekļūst gadījumā mēs varēsim izmantot šīs teritorijas, lai iegūtu dabas resursus, bet šobrīd tās tiek uzskatītas par tādu kā sezonu saskaņā ar Oslo vienošanos. 60% mūsu valsts teritorijas ir tāda, ka mēs nevaram, nedrīkstam darīt pilnīgi neko. Nevaram tur ne. Uh, lauksaimnie, ar lauksaimniecību nodarboties, neiegūt dabas resursus. Tas ir reģions, kā jau teicu, tiek nosaukts par C zonu, to ir okupējis Izraels ārmija. Un Izraela tur īsteno projektus, kas ir nelegāli jau no 93. gada. Ja mēs šīs teritorijas varētu atgūt, tad mēs varētu darīt vienkārši brīnums lauksaimniecības jomā, rūpniecības jomā, turismu jomā. Nu, es tiešām nesaprotu, kāpēc Izraēla tik iespītīgi turās pie šīm teritorijām. Šādā veidā mēs varētu attīstīt daudzus un dažādus projektus rūpniecībā, lauksaimniecībā varētu radīt ļoti daudz darba vietas jauniešiem, tūkstošiem jauniešu varētu izmantot dabas resursu, naftu, gāzi. Mēs varētu radīt tur paši sev elektrību. Tā ir ārkārtīgi svarīga teritorija visā Jordānas ielajā. Mēs varētu attīstīt arī turismu projektus, uh, Neaizmirsīsim to, cik ārkārtīgi svarīgs ir svētceļnieku turismus uz šo teritoriju, piemēram, lūk, uz Jeruzālemi. Mēs būtu valsts, kas varētu to visu palīdzēt. Mūsu rokās ir visi trumpi, ko varētu izmantot, ja mēs būtu valsts. Un tāpēc Eiropas Savienībai, eh, kas mums palīdzēs jau līdz šim, ir jāturpina sniegt šī palīdzība. Jūs esat palīdzējuši mums izveidot šīs valsts tādu kā embriju, pašu aiz iedīgli. Uh, un tagad kopīgiem spēkiem mums jāstrādā pie Palestīnas valsts veidošanas. Jānosaka pašnoteikšanās e, tiesības, un nedrīkstam pakļauties visā tikai Izrēlē sarunu gaitā. Tiesības uz pašnoteikšanos nav saruna, nav kaut kas tāds, par ko varam iziet uz kompromisu. Tās ir dabiskas, normālas tiesības. Mums ir vajadzīga jūsu palīdzība. Mums ir ļoti daudz izglītības iestāžu, skolu, universitāšu, kas darbojas ļoti augstā līmenī. Un ar izglītības līmeni mēs arī varēsim uzlabot visus rādītājus izglītības jomā, iz, pielikt punktu analfabētismam, veicināt pētniecību. Mēs kaut galā esam arī brīva sabiedrība un skolās iet gan vīrieši, gan sievietes, puiši un meitenes. Visiem ir vienādas tiesības un vienādi pienākumi. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji kungs. 3. jūnijā notika ministru tikšanās Parīzē. Tas notika Francijas iniciatīvas eh, rezultātā. Tajā piedalījās 28 dalība valstis un 3 starptautiskas organizācijas. Mēs vēlamies teikt paldies par šiem ļoti cēlējiem centieniem, Un tie tiešām ir ļoti vērtīgi pirmie centieni, kas tad varētu novest beigās pie starptautiskas konferences īstenošanas attiecībā uz starptautiskajām tiesībām un le, Un, protams, tur varētu runāt arī par ļoti svarīgiem drošības jautājumiem, atsaucoties arī uz Arābu valstu iniciatīvu, kas, kā jau teicu, 2002. gadā tika pieņemta Bērutā. Tāpat jāizmanto ceļa karte un citas vienošanās, kas ir parakstītas līdz šim. Ja šāda konference notiks, un tad tādā gadījumā tur jā, jāgūst skaidri rezultāti, jo sarunas nevar uh, turpināties to pašreizējā garā. Sarunas ir svarīgas, bet ļoti svarīgi ir piemērot arī pieņemtos tiesību aktus un vienošanās. Būtu labi arī re radīt tādu turpmākās pāraudzības mehānismu. Nu, 5 plus 1 grupa Irānas gadījumā tieši šādā veidā ļāva atrisināt problēmas. Tātad, nu, tas varētu būt 7 plus 2 mehānisms, Tātad mehānisms, lai kas tas arī nebūtu, kas ļautu sekot līdzi tam, vai šādas konferences rezultāti tiek īstenoti dzīvē. Eiropadome ir pieņēmusi, tas notika pēdējās tikšanās laikā, paziņojumu, galīgo paziņojumu attiecībā uz 3. jūnija Parīzē notikušo konferenci. Un gribu teikt, ka mēs un mūsu tautieši arābi atbalstam šo Francijas iniciatīvu. Eh, François Hollands, Francijas prezidents, man teica pirms pāris dienām, ka Francija ir apņēmības pilna turpināt šos centienus tā, lai tiktu organizēta šī starptautiskā konference un lai tas notiktu vēl līdz šī gada beigām. Viņš runāja par to, ka nepieciešams uzsākt sagatavošanās darbu lai garantētu šādas konferences panākumus. Jāveido darba grupas, konsultatīvas padomas, un tām jāsāk darbs jau šobrīd. Un mēs, kā palestīnieši un arābi, esam šais centienos ar jums plecu pie pleca, esam gatavi cīnīties pret terorismu un ekstrēmismu. Mēs esam vienā laivā. Tas, kas notiek šobrīd tuvajos austrumos, tas tiek piedzīvots arī šeit, Briselē, ASV, Parīzē. Mēs esam pret šādiem terorisma mm, uzbrukumiem. Vienalga, kas nebūtu to pastrādātais, mēs esam pret terorismu kā tādu. ولكن وحتى Bet, lai mēs varētu terorismu uzvarēt, ir jāpieliek punkts arī Izraels okupācijai. Ir jāizveido Palestīnas valstis 67. gada robežās ar Jezu, Jeruzalemi kā uh, galvaspilsētu tā lai palestīnieši arī var dzīvot mierā un drošībā, līdzās pastāvēt ar Izrēļiem, Un bez šāda risinājuma arī terorismam nebūs iespējams pielikt punktu, jo šādā veidā mēs piedāvājam dažādus aizbildinājumus, liekam ieročus terorismu, teroristu rokās, viņi aizbildinās ar reliģiju un tā tālāk. Bet, ja šī okupācija būs izbeigta, tad visi šie aizbildinājumi būs izzuduši. Un ar ekstrēmismu varēsim tikt galā tieši tāpat kā ar terorismu. Un tad vairs nebūs terorisma ne tuvajos austrumos, ne pasaulē vispār. Problēmas risinājums, risinājuma sākumi meklējami Palestīnā. Priekšādētāji, dāmas un kungi. Tas, ka Palestīnas valsts šobrīd joprojām nav, liek šim konfliktam tikai vilkties garumā. Un tas ir tikai un vienīgi ekstrēmistu interesēs, vardarbīgo teroristu interesēs. No nu, tā ir cietuši daudzas valstis, gan mūsu reģionā, gan daudz kur citur. Terorisms ir radījis arī šos bēgļu viļņus, kas eh, dodas uz Eiropu. Viņu vidū ir arī Palestīnas bēgļi, kas bēg no šīs vardarbīgās situācijas. Mēs gribētu lūgt jūs pret viņiem izturēties tieši tāpat kā pret visiem citiem bēgļiem bēgļiem, kas bēg no kara, no slaktiņiem, no terorisma, ko mēs nosodām. إذا سبب الإرهاب هو اللاجئون سبب الإرهاب Terorisms rada, kā jau teicu, bēgļu viļņus. Bet šo bēgļu vidū ir arī palestīniešu bēgļi. un mēs neesam iekšēja konflikta daļa šajā reģionā, bet nu šādam konfliktam norisināties cenu par to maksā visi, tad arī mum, mūsu iedzīvotājiem ir jābēg. Viņiem ierodoties pieņemšanas centros, būtu viņiem jāiz, jāspēj izmantot tās pašas tiesības, kas citiem. Un tad man jāvaicā, kāpēc šī situācija ir radusies. Es gribu jūs lūgt mainīt savu viedokli attiecībā uz palestīniešu bēgļiem. Viņi ir tieši tādi paši kā visi citi bēgļi. Arī viņiem ir vajadzība, vajadzīga līdzcietība, palīdzība. runājot par situāciju Palestīnā pašā. Gribu teikt, ka mēs šobrīd cenšamies saliedīt valsti, salīdzināt teritoriju, vēlamies palīdzēt gazas sektoram, vēlamies pielikt punktu arī šķelšanās eh, iespējām palestīniešu vidū, veidojot nacionālo pašvārdu. Vēlamies, lai tā respektē, lai tiktu respektēta šīs pašpārvaldes politika, uh, un starptautiskās saistības um, visos līmeņos, tostarp reģionālā. Palestīnas valdība būs jāveido iekļaujot tajā visas partijas, tā būs vienotības valdība. Un ar visām šādām sastāvdaļām valdībai būs jārespektē, protams, visas saistības. Nevar būt tā, ka viena partija saka, lūk, nē, kaut kādu daļu saistību mēs neievērosim. Nē, ne Esam gatavi veidot šādu vienotības valdību, esam gatavi rīkot eh, vēlēšanas tā, lai pieliktu punktu pašreizējai šķelšanās eh, situācijai. Un te gribam teikt paldies Eiropas Savienībai, kā arī visām dalību valstīm par visu, ko tās darījušas, lai palīdzētu eh, atjaunot visu, ko ir iznīcinājusi Izraels ekopācija Gazā trīs kari, trīs kari notikuši gazas sektorā. 2000 upuru, vairāk kā 100 tūkstoši ievainoto un simtiem tūkstošu māju te, tikušas iznīcinātas. Jūs mums palīdzējāt atjaunot šo reģionu, un to vērtējam ārkārtīgi atzinīgi un sakām milzu paldies. Priekšēdētāji. Vēlētos jums nodot vēsti arī no, arī izdar, caur jums nodot vēsti arī Izraēlas tautai un valdībai, viņu politiskajām partijām. Es gribu viņiem teikt, lūko, ka mūsu roka ir pastiepta, esam gatavi iet uz mieru, esam ar politisko gribu nonākt pie mierīga risinājuma. Un gribu caur jums viņiem vaicāt, vai jums ir tāda pati griba, vai jums ir tāda pati vēlme uh, redzēt mierīgu risinājumu atzītos vēsturisko netaisnību, kas tikusi nodarīta, kuras rezultātā cieta mūsu valsts. Jūs taču zināt, kāda ir vēstura. Jums ir jūsu vēstura, mums mūsējā. Un šīs vēstures nav bijušas vienkāršas, bet mums jābūt atklātiem godīgiem. Mūsu līdzās pastāvēšana šai teritorijā uh, Eh, ir vajadzīga. Mēs esam bijuši šai teritorijai jau no pašiem civilizācijas aizsākumiem un līdz šodienai, līdz ar to mums ir mūsu pastāvīgās tiesības, tiesības uz šo teritoriju, eh, un tās ir gan kristiešiem, gan musulmaņiem. Miers, samierināšanās var notikt tikai atzīstot arī mūsu tiesības un piedāvājot kompensācijas neviena interesēs nav pārveidot politisko cīņu par reliģisku svēto karu. Tas būtu ļoti bīstami, un nedrīkstam pieļaut, ka šis konflikts šādi mainās un kļūst par reliģisku konfliktu. Nē, reliģija šeit jāliek pie malas, tas ir politisks konflikts, un risinājumam arī dzen jābūt politiskam. Nevar izmantot politiskus aizbildinājumus. Tas ir ļoti bīstami. Tie ir draudi, kas skars mūs visus. Miers ir mūsu visu interesēs. Un es eh, ceru, ka jūs, Izrēļi, mūsu kaimiņi, arī tam ticat. Mums ir jāveido miers. Mums vajag atteikties no kolonizatoru hegemonijas, mums vajag atteikties no agresijas. Miers un mierīga līdzās pastāvēšana ir jābalsta uz tiesībām, taisnīgumu, uz visu iesaistīto pušu cieņu un uh, savstarpējām tiesībām un pienākumiem. Tikai šāds miers ļaus mums garantēt drošību, stabilitāti un uh, daudzsološu nākotni nākamajām paudzēm. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es vēlētos uh, jums paust pateicību par uh, uzņemšanu. Mēs uh, paļaujamies uz jums, uz to, ka jūs darīsiet visu, lai atjaunotu mieru mūsu reģionā, lai dzīvo miers Palestīnā, lai Palestīnas zeme, svētā zeme, kļūtu par miera un drošības oāzei, Palestīnas tautai, Palestīnas tautas kaimiņiem un visai pasaulē. Es vēlētos jums norādīt, ka mums visiem ir ļoti liela interese šodien par to, kas notiek Lielbritānijā. Es vēlētos jums pateikties par uzmanību. Liebe Kolleginnen un Kollegen! Godāmie kolēģi, liels paldies prezidentam Abasam! Liels paldies par jūsu teikto. Vakar Izraels eh, valsts prezidents eh, arī eh, beidza savu uzrunu ar aicinājumu uz mieru. Jūs arī runājāt par mieru. Es gribētu jūs abus aicināt uzreiz uzsākt dialogu šeit pat uz vietas. Galu galā mēs noteikti jums sniegsim arī savu atbalstu. Paldies! Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Proszę o zajmowanie. Es e, gribētu jūs visus sirsnīgi sveikt mūsu sanāksmes turpinājumā un lūdzu ieņemiet vietas, jo mēs tūlīt sāksim balsojumu. Es e, tos arī sveiktu mūsu vidū Ukrainas parlamenta deputātus un arī Ukrainas kosmosa aģentūras priekšādātāju. Un eh, tagad uzreiz.